15. jūliju Laurencio Rebegas kungs ir devies prom no ESD grupas un tagad uh, strādās ENF grupā. Juans Fernandes Lopes Aguilars uh, ir iestājies uh,